Uh, pamatvērtība. Turcija ir kandidāta valsts, ar kuru mēs vēdām iestāšanās sarunas, bet ir skaidrs, ka uh, mums tas viss ir jādara caurdzimības un atklātības garā. Tā kā mēs šīs sarunas ar Turciju uzskatām par ļoti būtiskām, mūsu pied, pienākums ir uh, nodrošināt to, lai uh, šis progress virzīties uz priekšu uh, pareizi. Un, protams, ka preses brīvība Turcijā vienmēr ir bijis sasāpējis jautājums. Vakar mēs ar ļoti lielu negatīvu pārsteigumu redzējām, kā uh, Gezija parkā tiek uzbrukts žurnālistiem. Un mēs redzam, ka tagad atkal tiek izdarīt uzbrukumi tādiem žurnālistiem un medijiem, kas izrāda kritiku pret valdību. Mēs redzam, ka šī attīstība ir gājusi nepareizajā virzienā. Mēs redzam, ka uh, pret opozīciju valdība vēršas arvien spēcīgāk. Tam ir jāseko līdzi ļoti cieši. Tas attiecas uz visām valstīm, un tieši tāpēc mums nevajadzētu uh, pieļaut, ka žurnālisti tiek apcietināti un pret tiem vēršas ar dažādiem līdzekļiem. Es esmu lūdzis, lai tiek sniegti paziņojumi par šiem notikumiem, un mēs arī uh, jūsu visu vārdā teiksim, ka mēs ar ļoti lielu uzmanību vērtēsim notikumu attīstību Turcijā. Dāmas un kungi!